diena, un dodu vārdu tagad referentē uz četrām minūtēm. <coughs> Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, darbie kolēģi. Pirmkārt vēlos pateikties ēnu referentiem Eiropas sieviešu lobiju, uh, upura aizsardzības organizācijas un Eiropas uh, uh, vardarbības eh, novērtēšanas organizācija. Vardarbība pret sievietēm ir eh, izriet no dzimuma nelīdztiesības, un tas arī ataino, ka sievietes nevar pilnvērtīgi piedalīties kultūras, ekonomiskajā un e, citās dzīves jomās. E, 20 līdz 25% sieviešu Eiropā ir piedzīvojuši fizisku vardarbību vismaz vienreiz viņu pieaugušās dzīves laikā, un vismaz 10% eh, ir cietuši no seksuālas eh, vardarbības. 12 līdz 5% no sievietēm Eiropā ir cietuši no vardarbības eh, ģimenē, un vairāk sievietes ikdienas mirst no tās ir aprēķināts, ka e, zaudējuma ekonomiskās izmaksas, no, kas izriet no vārdarbības 2011. gadā ir bijuši 222 mil, miljoni, miljārdi, 45 miljārdi eiro e, tiek maksāti par pakalpojumiem un ir arī citi lieli zaudējumi. Parlaments ir vairāk kārt lūdzis komisiju izstrādāt visaptvarošu Eiropas e, stratēģiju, lai apkarot vardarbību pret sievietēm. Uh, Šodien Eiropā nav neviena juridiska tiesību akta, nedz arī uh, visaptvarošu stratēģijas, lai apkarot vardarbību pret sievietēm. Līdz ar to 28. Eiropas Savienības dalībvalstīs sieviešu meiteņu aizsardzība pret vardarbību ir ļoti dažādos līmeņos. Nav nekādu šaubu par to, ka šis fenomens ir jārisina Eiropas Savienības līmenī un ka nepieciešama minimāla standarta un kopīga darbība. Ziņojumā ir iekļauta rezolūcija, kur ir paredzēts normatīvs eh, pielikums. Tas pamatojas uz eh, līguma 84. pāntu, proti paredzēts labākās pras, prakses eh, apmaiņa, izstrādājot tiesību aktus. Saskaņā ar 83. pāntu pirmo punktu ir paredzēts vardarbība pret sievieti iekļaut sarakstā par apkarojumām darbībām. Ir jāveicina dalī, dalībvalsts darbība, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Ir nepieciešama konsekventa sistēma, statistikas datu ievākšanā šai jomā. Komisijai ir jāpiedāvā e, jauns plāns e, e, sieviešu zīmogu kropļošanas apkarošanai jāapkaro vardarbība pret sievietēm Un jā, jāizvērtē arī situācija šajā jomā arī iestājas valstīs. Ir jāizveido Eiropas observatorija eh, sieviešu vardarbības pret sievietēm jomā. Mēs arī pieprasām, lai nākošo trīgadu laikā uh, Eiropas komisija izsludinātu gadu pret uh, vārdarbību pret sievietēm. Eiropas Savienībai jābūt ir vadošajai apkarojot vardarbību pret sievietēm, un eh, dzīvē, kas brīva no vardarbības, ir jākļūst par īsta dzīvi visām sievietēm Eiropas Savienībā. Es ceru, ka eh, rīt balsojumā vairākums atbalstīs šo priekšlikumu, un tā tiks nosūtīts ļoti, ļoti spēcīgs vēstījums komisijai. Paldies! Fintank. Paldies, Pārvanovas kundzei. Tagad ir paredzēta brīvā mikrofona procedūra. Un, eh, diemžēl, ir pieteikušies runāt vairāk cilvēku, nekā es varu akceptēt. Mums ir atvēlētas tikai piecas minūtes eh, šim punktam. Tagad eh, došu vārdu uh, vispirms uh, mūsu kolēģi Anģelīlī kundzei. Priekšsēdētāji kungs, Gadiem ilgi šī dramatiskā situācija atkārtojas un atkārtojas. Katra ceturtā sieviete Eiropas Savienībā savas dzīves laikā cieš no vardarbības, un 10% tiek pakļauts seksuālai vardarbībai. Šis jautājums tāpēc ir galu galā jāpadara par prioritāti, un mūsu prioritātei ir jābūt nulles tolerancei šai ziņā. Šeit ir nepieciešama direktīva, jo vardarbība pret sievietēm ir ļoti nopietnas noziegums. Direktīva ļautu izveidot dažādas atturēšanas prakses, kas atbilst visām 28 dalību valstīm. Un tad mums ir nepieciešams darbības plāns profilaksei, kā cīnīties pret to. Paldies! Lielas paldies Anģelīlī kundzei. Tagad uh, dodu vārdu Bauzens kundzei. Zahvaļiem, gospodine predsedāviči. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Personiski es domāju, ka ir neticami, ka nav stratēģijas cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Katra ceturtā sieviete cieš no fiziskas vardarbības savas pieaugušās dzīves laikā un 10% cieš no seksuālās vardarbības. Un mums nav efektīvas sistēmas cīņai pret to. To pat skaitļos nevar izklāstīt, jo mums net, nav arī pareizas metodoloģijas Eiropas Savienības līmenī. 1,8% IKP aiziet slimnīcu izdevumiem šajos gadījumos, taču traumas, fiziskās un psiholoģiskās izteikti ir pavisam grūti. Kolēģi, mūsu pienākums ir aizsargāt pusi no Eiropas Savienības iedzīvotājiem, un komisijai ir jādara tas, kas tai jādara. Paldies, Borzanas kundzei. Tagad eh, dod vārdu Bilbao Brandikas eh, kundzei. Gracias, prezidente. Anu... Paldies, priekšsēdētāji kungs. 3000 sievietes Eiropā mirs no dzimuma vardarbības. Tas ir tikai tāds neprecīzs skaitlis. Daudzās dalību valstīs nav vispār statistikas, jo tā ir privāta ģimenes lieta. Kā mēs ar to varam cīnīties? Šeit ir nepieciešama Eiropas mēroga dimensijas jo šeit tiek pārkāptas mūsu pamatiesības. Mums ir nepieciešama Eiropas stratēģija, lai mēs varētu rūpēties par upuriem. Mums ir nepieciešams cīnīties pret to tiesās. Tas rada milzīgas problēmas un ir nepieciešams ar to cīnīties arī izglītības līmenī katru dienu Ja mēs gribam dzīvot kopā un strādāt kopā, tad nepieciešams panākt cieņu pret visām sievietēm Eiropā. Paldies! Es paldies Bilbao Barandikas kundzei, tagad vārds Tomašičas kundzei. Paldies! Esmu ļoti ieinteresēts šajā tēmā. Esmu bijusi policista un esmu sieviete atbalsta rezolūciju runājot par profilaksi un prevenciju, sevišķi runājot par informēšanu. Domāju, ka šādām kampaņām ir jākļūst par izglītības sistēmu sastāvdaļu un vispār jābūt zināmām. Taču savas karjeras laikā esmu strādājis arī ar šīm sievietēm, kas ir cietušas, un ir ļoti grūti ar to cīnīties. Ja mēs izstrādāsim likumdošanu, tas vien nepalīdzēs. Mums ir jācīnās par šo jautājumu nevis Briseles koridoros, bet visur uz vietām. Ar to ir jāstrādā apakšējā līmenī ar skolotājiem, policistiem, un dalībvalstu kompetenci šai ziņā ir daudz vērtīgāka. Paldies! Paldies, Tomašiķis kundzei. Tagad dodu vārdu Bazesku kundzei. Paldies! Rumānijā sievietes veido 83% mājas vardarbības upurus. Katru minūti, kad sieviete tiek pakļauta vardarbībai. Vardarbība pret sievietēm ir realitāte, ļoti nepatīkama realitāte, un tā turklāt pieaug. Socialistu valdība Rumānijā ir atcēlus Istanbuls konvencijas parakstīšanu uz nākotni, dalību valstīm un Eiropas komisijai vajadzētu skaidri norādīt, ka šeit nevar būt nekādas tolerances. Daudzās gadījumos uzvedība ir izglītības rezultāts, un domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst vēl kādu aspektu. Šodienas bērni ir nākotnes pieaugušie, un kā tie tika audzināti, tā tie uzvedīsies. Paldies! Lielas paldies! Tagad eh, pēdējā, kas izteiksies Lupčevas kundze. Frau Kollegin Lupčeva. Nu, lūdzu, kolēģi. Skoks. Komisārs Kunz, Eiropas parlaments periodiski caurskata ziņojumus par vardarbību pret sievietēm. Taču šis jautājums netiek atrisināts. Vardarbība pret sievietēm ir uzvedības un domāšanas rezultāts, kas novad pie nevienlīdzības, seksuāla, emocionāla pazemošana, kā arī ģimeņu izārtīšana lielā mērā ir tos rezultāts. Un vardarbinieki netiek sodīti. Sievietēm ir nepieciešama arī uh, psiholoģiska palīdzība un citi palīdzības veids, lai pārvarētu šīs vardarbības sekas. Bērni un sievietes, kas kļūst par upuriem, prasa ļoti nopietnu darbu un nākas arī skatīties, lai tas neatkārtotās. Eiropas vienlīdzības institūtam būtu jāiesaist šajā jautājumā. Mums ir nepieciešama informācija un izglītības kampaņas. Paldies! Paldies! Paldies, Lupčevas kundze. Es jau tikko teicu, ka es nevaru dot pilnīgi visiem vārdu. Jo īpaši man ir jāņem vērā tas, ja kolēģi jau iepriekš ir izteikušies debatēs un arī brīvā mikrofona procedūrā. Tagad eh, dodu vārdu komisārai Georgievai. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Ikdienas Sievietes un meitenes tiek pazemotas, sistas, seksuāli izmantotas, nogalinātas. Tikai tāpēc vien, ka viņas ir sievietes, tikai tāpēc vien, ka viņas ir meitenes. Un tas notiek mūsu dalībvalstīs, un tas notiek visā pasaulē. Un tas skar ne tikai sievietes, kas kļūst par šīs vardarbības upuriem, bet tas, tas gūstas par smagu slogu uz visu sabiedrību. Tas ir pilnīgi nepieņemami gribu uzteikt Parvanovas kundzes darbu pie šī ziņojuma, vēlos viņai pateikties. Pateicos par viņas apņemšanos pielikt punktu vardarbībai pret sievietēm un uh, pateicos, ka viņa aicina komisiju šo lietu risināt. Mēs komisijā esam apliecinājuši ka vēlamies atbalstīt dalību valstis viņu centienos apkarot visādu veidu vardarbību pret sievietēm gan Eiropas Savienībā, gan arī mūsu darbībām ar citām pasaules valstīm. Un es te varu atsaukties pat uz savu darbu humanitārajā jomā. Mēs kopā esam izveidojuši visaptvarošu ietvaru Eiropas līmenī, lai sargātu sievietes pret jebkādu veidu vardarbības formām. Šeit ir iekļaut direktīvu pret cilvēku tirzniecību, direktīvu pret seksuālo izmantošu un pret bērnu pornogrāfiju eh, par kriminālo sodamību šai jomā. Te ir arī aizsardzība civilietās un direktīva par noziegumu upuru tiesībām, lai aizsargātu īpaši upuru uz dzimumu pamatu veiktas vardarbības upurus. Komisija tagad vada dalību valstis un uzraukā tās īsteno šo juridisko ietvēru nacionālajā līmenī. Šajā kontekstē papildu Eiropas Savienības instruments, kā to ierosina Eiropas parlaments, lai īstenot preventīvas pasākums pret uh, vārdarbība, kas vērsts pret sievietēm, ir eh, jāizskata, jo jāraugās, kā tas tiešām būtu saskaņojums ar um, kompetenci sadalījums starp ES un dalībvalstīm. Lisabonas līguma 84. pantā ir eh, paredzēts, ka Eiropas Savienība nedrīkst iejaukties uh, krimināla tiesību jomā, tas ir dalībvalstu pārziņā. Mēs komisijā jau esam izstrādājuši veselu virkni preventēju darbību, kā piemēram informētības kampaņas, labās prakses apmaiņas pasākums un programmas. Mēs sniedzam arī um, līdzekļus, lai atbalstītu darbību virzienā no lejas uz augšu, taču es piekrītu Parvanams kundze, mums ir jānodrošina uzticamu datu, statistikas datu ievākšana uh, šajā vardarbības jomā un jāveicina sadarījums ar Eiropas Savienību dalībvalstīm. Mēs komisijā aktīvi esam iesaistījušies Eirostat darbā, pamatiesība aģentūras darbā un Eiropas dzimuma līdztiesības institūta darbā, lai īstenotu uzticamu datu ievākšanu. Tas, protams, paredz arī lielu dalībvalstu līdzdalību. Varat rēķināties ar to, ka Eiropas komisija izmantos jauno pilsonības un uh, tiesību programmu, lai veicinātu labāk paraugu prakses apmaiņu un atbalstītu nevalstiskās organizācijas valdības, kas darbojas šajā jomā. Jūs zināt, ka komisija nesen pieņēma komunikāciju par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu. Eiropas komisija gadu novēros, kā norisinās um, um, progresu šai jomā. 6. februārs ir noteikts par uh, dienu uh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas apkarošanas jomā. Mēs uh, arī raugāmies, vai Eiropas Savienība kopīgiem spēkiem var parakstīt attiecīgo konvenciju. Taču galvenais, lai dalībvalsts parakstītu un ratificētu konvenciju. Uh, 20 dalībvalsts ir vienojošās, ir parakstījuši konvenciju, taču tikai trīs valsts, Austrija, Itālija, Portugāli, ir ratificējuši to konvenciju vesels četrus gadus pēc apņemšanās to darīt. Tātad visi tie, kas nav no Austrijas, Itālijas, Portugāles, viņiem vēl ir daudz darāmā. Protams, ka plašsaziņas līdzekļiem rodas jautājums, kāpēc citas dalībās nav ratificējušas šo instrumentu. Tas ir pirmais starptautiskais juridiski saistošais instruments pret vārdarbību, kas vērš pret sievietēm. No kā tad šīs valstis baidās? Vai tiesa aizsardzības sistēma mūsu valstīs darbojas vai nē? Ja tā darbojas, tad nevienai dalībvalstī nebūtu jābaidās no Eiropadoms, eh, no Eiropas padoms konvencijas parakstīšanas. Un nobeigumā vēlos sacīt, ka komisija pilnvērtīgi izmantos ES kompetences, lai atbalstītu dalību ar šajā jomā. Te nav runa par ideoloģiju. Te ir runa par sieviešu tiesībām uz aizsardzību, būt aizsargātām pret vārdarbību visas sabiedrības interesēs. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin. Lielas paldies Georgievas kundzei, līdz ar to debates ir beigušās. Balsojums notiks rīt 2012. Nākamais darba kārtības punkts ir Hanibolas kundzes ziņojums seksuālā izmantošana prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību. Došu vārdu vispirms referentē, viņai ir atvēlētas četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, kolēģi! Paldies, ēnu referentiem!